2015. gada 12. februārī un sākumā gribu sveikt Eiropas domas priekšsēdētāju Tuska kungu, kuram uzreiz dodu vārdu. Lūdzu, Eiropas domas priekšsēdētāju kungs, jums vārds. Cienījamie deputāti, uh, parlamenta deputāti, priekšsēdētāja kungs, Junker kungs. Man ir liels gods šeit būt. Galvenais mērķis neformālajam uh, samitam bija apspriest lietas, nevis vest sarunas. Uh, mūsu sanāksme nebija gara un uh, secinājumi diezgan konspektīvi. Mēs sastapāmies ar četriem lieliem izaicinājumiem, kas bija jāapspriež. Pirmais izaicinājums - Ukraina. Mums bija viedokļa apmaiņa ar Petro Porošenko, Ukrainas prezidentu. Uh, viņš uh, deva savu situācijas izklāstu par Minskas uh, pamieru un situāciju reģionā. Mēs paskamies. Uh, kanclerai Mērķilei un, eh, prezident, eh, par, un prezidentam Olandam eh, par rezultātiem, kas tika panākti sarunu laikā. Mēs pasas, pas, sasniedzām ļoti trauslu vienošanos. Eiropa joprojām cer, ka tiks iedodibināts miers un ka Ukraina varēs atjaunot savu teritoriālo integritāti. Taču mēs eh, joprojām esam diezgan skeptiski noskaņoti, mm, jo 2014. gada Minskas vienošanās netika ievērota. Un šoreiz Eiropas līderi fokusējās uz to, kā nodrošināt pašreizējā pamiera nolīguma ievērošanu. Uguns pārtraukšana, kurai vajadzēja iestāties 15. februāra pusnaktī, ir pārkāpts vairāk nekā 800 reižu eh, saskaņā ar eh, ECO eh, datiem. Un konsultējoties ar visiem vadītājiem, klātsot Merkels kundzei un Olan kungam, Eiropas Savienība uh, joprojām ir vienota, sankcijas joprojām ir spēkā un mums ir jābūt uh, gataviem uh, eh, notikuma attīstībai, lai kāda tā būtu laba vai slikta. Mēs 12. februārī pieminējām arī šausminošos terora aktus Parīzē, kur bojā gāja 17 cilvēki. Un samitā tika pieņemts kopējs paziņojums. Jaunajā plānā praktiski ir pateikts, ka Eiropa ir jādara tas, ko tā jau dara iekšējās drošības jomā, taču mums ir jādara konkrētas lietas labāk un ātrāk nekā līdz šim. Uh, piemēram, labāk jāizmanto eh, Schengenas eh, iespējas un eh, tiesību aktus, kas attiecas uz šaujamieroču apriti. Uzbrukumi Kopenhāgenā tikai pasvītro šo nepieciešamību. Mums ir jācīnās pret visa veida ekstrēmisma un terorisma izpausmēm. Es izmantoju šo iespēju, lai paustu mūsu uh, līdzjūtību un atbalstu Dānijai, Dānijas tautai un upuru ģimenēm. Lai gan Lībija nebija eh, neformālās padomas darba kārtībā, eh, notikumu attīstība šajā valstī bija par pamatu tam, lai mēs apspriež šo jautājumu. Nacionālā drošība ir nacionālo valdību pārziņā, taču būtiskākajās jomās mēs varam viens otru atbalstīt, un tur, kur ir iespējams veikt kopīgus, spēt kopīgus soļus, tas ir jādara. Ir atsākušās sarunas par uh, pasažieru datu eh, sarakstu apmaiņu starp ASV un Eiropas Savienību. Protams, ka mēs nevēlamies eh, apdraudēt pilsoņu privātās dzīves neaizskaramību, mm, taču eh, drošība ir arī ļoti svarīgs aspekts. Eiropas padoma atgriezīsies pie šī jautājuma citas starpā. Pašlaik mūsu uh, valstis eh, vērsīsies pret visiem apdraudējumiem mierīgi. Arī runājot par Grieķiju, februārs sanāksme nebija, protams, īstais brīdis, lai runātu par padlīdzības programmu Grieķijai Eh, Eirogrupas prezidents mūs iepazīstināja ar situāciju, kāda ir sarunās ar Grieķiju. Mēs eh, sveicām Ciprasa kungu, eh, kurš sniedza, kā jauns padoms loceklis, savu ieskatu par situāciju. Sarunas turpinās savu gaitu ministru līmenī, tā lai varētu rast kopsaucējus. Un esmu pārliecināts, ka uh, mēs nonāksim pie <clears throat> kopsaucēju visas uh, būtiskākās puses ir iesaistītas, un uh, iespējams, ka pagājušajā piekdienā uh, bija iespēja panākt vienošanos, un man bija prieks, ka vakar tik dot zaļā gaisma Grieķijas ekonomikas glābšanas plānam. Tālāk par ekonomikas un monetāro savienību paši par sevi. Mums ir jāuzlabo politikas veidošana Eirozonā sadarbojoties visiem četriem tā saucamiem prezidentiem. Tā kā ir īstais laiks uzsākt šīs sarunas, Junker kungs sniedza pamata analīzi un uzdeva tos jautājumus, uz kuriem ir jāatrod atbildes, ja mēs vēlamies panākt labāku ekonomisko pārvaldību. Kāda lieta gan ir jau pilnīgi skaidri. Pēc nesenā ECB pieņemtā lēmuma par to, ka nacionālās ekonomikas jāpadara savietojamākas ar eh, kopējo monetāro politiku, bet to nevar izdarīt no Briseles vien, tas ir jāveic caur reformām eh, dalību valstīs. Cienījamie kolēģi, tagad mēs ar nepacietību gaidām Marta Eiropadomi, tuvākajās nedēļās sekosim notikuma attīstībai Ukrainā un Lībijā. Sakosim situācijas attīstībā ļoti precīzi. Martas samits būs laiks, kad vajadzēs aplūkot strateģisko skatījumu uz austrumu un dienvidu eh, partnerībām. Turpināsim diskusiju par Eiropas tautsājumniecību un koncentrēsimies uz jautājumu, kas manai sirdī ir ļoti tūs un daudziem arī šajā parlamentā, un proti steidzamu nepieciešamību eh, izveidot Eiropas enerģētikas savienību, kā to tikko eh, izklāstīja eh, vicepriekšsēdētājs Šeftovičs kungs. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs! Paldies! Eiropadomas priekšsēdētāja kungam tagad komisijas vārdā uzstāsies priekšsēdētājs Junkar kungs. Augsta godātais priekšsēdētāja kungs. Eiropadoms priekšsēdētāja kungs, dargie kolēģi. 12. februāra Eiropadome bija neformāla padome. Pat tā tad netika pieņemti lēmumi. Tā bija ļoti liederīga, jo skatoties uz to, kas tika paveikts, un tas ir tāds. Uh, īss, ļoti efektīvs, kā priekšsētājs teica. Un pēc dažām nedēļām, kas notika Parīzē, mēs diskutējām par cīņu pret terorismu, un es gribu teikt, ka mēs esam vienojušies par to, ka Schengenas līgumi nav problēma. Schengena ir atbilde problēmām, kas ir uh, radušās, un mēs, balstoties uz komisijas priekšlikumu, Schengenes līgumu plaši atbalstam, un tā kā mēs cīņamies pret termo, terorismu, tad nav jārīkojas steigā. Atbilde terorismam nav uh, saistīta ar kaut ko ļoti ātru Atcerieties mūsu draugu um, Amerikas rīcību, kas reaģēja uzreiz pēc 11. septembra uzbrukumiem Ņujorkai uh, un uh, Vašingtonai. Ir jāsaglabā miers, jābūt um, nopietniem, tā mēs rīkojamies. Uh, runājot par Eiropas vienoto reģistru attiecībā uz pasažieru um, datiem. Un šai sakarā gribu um, pateikties arī uh, parlamentam par piekrišanu atgriezties pie eh, lēmuma, eh, kuru ir eh, pieņēmusi viena no jūsu komitējiem. Priekšsēdēkungs, es gribu pateikties jums personīgi, jūs, jūs darījāt visu, lai parlaments un tā dažādās komitejas un dažādās institūcijas varētu tuvināties mm, tam viedoklim, kāda ir pārstāvējusi komisija un kas ir strādājusi man priekšgāja vadībā. Pirms pāris mēnešiem ir pieņemts lēmums. Uh, tie ir ļoti principiāli lēmumi, uh, publiskas diskusijas un plašs atbalsts uh, par to ir runājusi komisija. Un ir jādarbojas un jāreaģē. Ja ļoti pārdomāti. Mēs esam padom, Eiropadoms laikā uh, diskutējuši uh, 11. februārī par uh, enerģētikas savienību. Komisija pieņēma lēmumu šodien par šo jautājumu, un es vienmēr esmu domājis, ka likumdošanas sasaukuma laukā ir jāsāk lielie projekti. Ja es to būtu darījis vienā visā dzīvē, tad rezultāts būtu bijis labāks. Taču, uh, Komisijas priekšsādātājs um, esam, es gribēju, lai lielie projekti, kas ir um, atbal, kas atspogļo komisijas viedokli, tiktu aizsākt uzreiz. Un līdz ar to mēs esam vienojušies par zaļo grāmatu. Par kapitāla tirgiem. Es zinu, ka Gijam nepatīk, ka komisija uh, iesniedz zaļo grāmatu, bet, nu, ir uh, bijuši tā, nu, zilā grāmata nu, tas tāds, nu, tāds, tāds saist, ar to ir saistīts. Bet, protams, ka Filipam paltīga zaļā grāmata, bet ir atbildēji arī jābūt ļoti, ļoti zaļai. Nu, to izskatot precīzi, tad redzēsim, mēs runājam par enerģijas jautājumiem, tāpat arī mēs caurskatām strādājam un komisijas caurskatām strādā. Uh, jādod skaidrāk atbild uz dažādiem jautājumu lietām. Līdz ar to mēs gribam pieņemt visus lēmumus, kas ir nepieciešami attiecībā uz vienoto tirgu digitālā jomā. Tas tiks izdarīts maijā un visi lielie komisijas projekti ir aizsākti, iniciatīvas ir izstiektas, aizsāktas un tas viss ir noticis noteiktā kārtībā. Uh, Tuska kungs vadīja Eiropadomas darbu, tika prezentēts analītisks pētījums par ekonomiskās un monetārās savienības krīzi. Un tā kā tā bija viena no tādām vienkāršām daļām, mēs arī pētījumu skatījām par Eiropas ekonomiskās monetārās savienības nākotni. Man teica, ka man būtu bijis jāizlas jāredz, ka daži ir nožēlojuši, ka Borniekungs neuzdev jautājumus. Nu, tas tā ir, bet ja jūs neuzdod jautājumus, tad nesaņemt atbildes. Un ja jūs gribat atbildes, un es gribu atbildes par uh, dimensiju, uh, kas ir ļoti būtiski, kāda ir ekonomiskai monetārai savienībai, ir jāuzdied uh, jautājumi, mēs tos izskatīsim. Uh, kopā ar prezidentu Tusku un uh, Tiselblomu kungu, tāpat arī priekšstādāju mm, Dragī kungu nākamo nedēļu laikā. Un uh, pēc iespējas ciešāk sadarbosimies, uh, sadarbosimies arī ar Eiropas parlamentu priekšstādātāju šajā jomā. Es gribu teikt, ka ar šo jautājumu strādā četri priekšsēdētāji, un mēs iesaistīsim Martinu Šulcu. Uh, šajā darbā, jo tas nav tikai četru institūciju uh, ziņojums un uh, Eiropas parlamenta iesaistījums, bet tas arī ir personīgs darbs, un tādēļ uh, es gribētu, tāpat kā visi iepriekšējie priekšsētāji ir um, darījuši, lai mēs uh, kopā uh, skatītu šos jautājumus ne tikai institūciju pa institūciju. Es nekad neesmu mm, komisijas diskusijas uh, tikai diskutēs, un uh, Donalds arī ne tikai uh, Eiropā domājot par to diskutēs, un Dragī kungs uh, ir neatkarīgs, uh, un viņa neatkarība, nu nezinu, kā viņš to īsno, bet mēs uh, visi pārējie, kas esam atkarīgi, mums ir jāzina, ka tas ir ziņojums, kas arī personīgas. Uh, domas atspoguļo pieciem priekšsādātājiem, un mēs ļoti atzinīgi vērtējam un domājam, ka tā ir laba iniciatīva, ka Eiropas parlamenta priekšsādātājs tiek iesaistīts šajā darbā. Tagad par investīciju plānu, kas, nu, kļūdaini tiek saukts manā vārdā, lai gan man pašam tas patīk. Es šeit gribētu godināt Eiropas parlamentu un tā komiteju un divu referentu darbu, kas ir izcili labi uh, sastādīts Fernandes kungs un Bulman kungs ļoti intensīvi strādā, lai atļautu parlamentam pieņemt lēmums par šo plānu un par likumdošanas tekstu, kas tam seko nu vēlākais līdz jūnija mēnesim. Es gribu uzsvērt to, ka ir nepieciešams pieņemt lēmumu parlamentā jūnija laikā, un es priekšsēdētāju kungs gribu atgādināt ar jums tiekotos. Uh, Um, ka mēs esam pieņēmuši uh, kopienas metodi, lai pieņemtu šo tekstu ar uh, vislielāko efektivitāti, lai uh, nu, ne tikai padomu, ne tikai komisija to um, pieņemtu, bet es jums solīju un es solīju iesaistīt Eiropas parlamentu kopienas metodas ietveros un es visu laiku to atkārtoju, ka ir jādara tas, ko esam uzņēmušies kā saistības tieši šajā punktā. Šodien Kā komisāra kolēģi esam pieņēmuši lēmumu par budžeta jautājumiem par dažām dalībvalstīm. Ne tikai par vienu kādu, bet par dažām dalībvalstīm. Un tā kā daudzi uh, un arī parlamentārieši ir uh, pievērsuši īpašu uzmanību Francijai, gribu teikt, ka mēs uh, esam šodien pieņēmuši lēmumu ka mēs aicināsim Franciju samazināt struktūru deficītu 2015. gadā, proti šogad, par 0,5%, un tā sekas būs, ka Francijas valdībai vajadzētu mainīt savu budžetu, par ko ir nobalsots 2005. gadā par 0,2%. Mēs gribētu, lai Francija samazinātu savu struktūru Uh, deficītu 0,75-0,8% apmērā uh, 2016. gadā esam devuši Francijai papildus divu gadu termiņu, bet esam uh, paaugstinājuši uzmanību uz procedūru, kas ir makroekonomisko nelīdzsvaru novēršanas. Proti Franciju novērosim pastiprināti. Un es gribētu teikt, ka to pavadīs arī tāda intensīvāka ka. Uh, uh, uzmanība attiecībā uz komisijas budžeta jautājumu skatīšanu. Tātad, redziet, mēs strādājam, mēs darām, ko varam, mēs nevaram izdarīt visu to, ko jūs vēlaties, ko mums būtu jāizdara, bet tas, ko mēs darām, mēs darām balstoties uz Eiropas parlamenta atbalstu. Uh, jo Eiropas parlaments un komisija viens bez otra nevar runāt un darboties, tātad atļaujiet mums darboties. Paldies. Paldies komisijas priekšsēdētāju kungam. Jā. Mēs tagad turpināsim ar diskusijām. Un pirms sāku diskusijas divi paziņojumi. Šajās diskusijās ļoti strikt ievērošu atvēloko laiku, jo frakcijas ir lūgušas mani arī e, tādēļ, ka būs diskusijas pēc tam ievērot atvēlēto runas laiku. Jūs zinat, ka parasti esmu ļoti devīgs, bet šoreiz lūdzu jūs strikti pieturēties pie jums atvēlētā runas laika. Un brīvā mikrofona procedūras nebūs un arī zilo kartu procedūra nebūs. Otrs paziņojums īpaši nozīmīgs. Mūsu institūcijās eh, mūs ir eh, pastāvīgi stažieri, tie ir dāmas un kungi, kas stažējas eh, pie mums vai arī komisijā Eiropas parlamenta stažieri ir spēlējuši futbolu, spēlē ar komisijas stažieriem. Rezultāts 10 pret 1 Eiropas parlamenta labā. Es domāju, ka komisijas priekšsēdētāja klātbūtnes brīdī par to nebūtu jāklusē. Es piekrītu rezultātam, saka Junkerkungs. Tuska kungs, es redzu, jūs uh, raugaties, jūs arī esat futbola spēlētājs, tāpat kā es sastādiet, uh, izveidojiet uh, futbola komandu arī padomā, tad uh, tie varēs arī piedalīties spēlēs. Tagad Eiropas Tautas partijas vārdā Zarjuš Voļska kungs lūdzu. Ir jāzājus, protams. Priekšādātāji, paldies, godātais parlamenta priekšādātāji, komisijas priekšādātāji padomas vicepriekšsēdētāja pagājuši tikai divas nedēļas kopš neformālās padomas, un tā viņš šķiet, ka tas ir bijis jau, nezinu, kādos aizlākos laiks, strā... turpiniet uz priekšu lieliem soļiem. Padomas sākotnējais nodoms bija apspriest antiteror, preterorismu pasākums, bet, eh, nu, realitāte ievies eh, korekcijas un vēl divi jautājumi parādījās - Grieķijas krīze un Ukrainas uzbrukumi. Kas tad ir kopīgs visām šīm trim lietām? Tie ir trīs tādas, tas ir trīs tādas lietas, kas testē, pārbauda mūsu Eiropas vērtības. Piemēram, šis Čārlī moments bija saistīts ar izteiksmes brīvību, domas brīvību un eh, teroru pret iedzīvotājiem. Ja mēs nācām klajā toreiz, tieši tā kā Tuskungs teica, ar strateģisku plānu. Grieķijas gadījumā mēs iestājāmies par principu, ka saistībām jābūt saistošām visām dalību valstīm. Pakta sun servanda ir jāievēro savas fiskālās saistības, bet tajā pat laikā mēs arī eh, likām priekšā solidaritāti, bijām solidāri pret Grieķiju. Un līdz ar to nepanācām visu, ko varbūt gribējām. Arī Ukraina ir tāda lieta, kas pārbauda mūsu vērtības. Te nu atsaucamies uz divām iepriekšējām lietām, uz, uz terorisma jautājumu un Grieķiju. Arī šai gadījumā runājam par terorismu un arī šeit runājam par ekonomikas sabrukumu. Ukrainas gadījums liet, parāda mums, kā ar spēku tiek mainītas starptautiskas robežas, kā tiek pārkāptas visas starptautiskās normas, kā terorismu sponsorē Krievija, īstenojot karu. Un vai e, es būs gana uzstājīga, lai, nu, te citēju Tuska kungu, lai būtu uz vērtībām balstīta ārpolitika mums, vai mēs pamatosimies uz principu, ka jo vairāk kara, jo vairāk sankciju pret eh, Krieviju, mēs piedāvājam viņiem diplomātijas iespējas ar Mīnskas nolīgumu, bet mums ir vajadzīgs arī svirs un spiediena iespējas no mūsu puses, lai mēs radītu agresoram ekonomikas izmaksas izdevumus, un lai mēs tādā veidā varētu cīnīties pret šo agresoru, izvarojot divus principus principus, kas pastāv startautiskajās tiesībās, respektīvi tiesība aizsarg tiesības aizsargāties un tiesība un pienākums aizsargāt. Tam visam mums vajadzīgs spēks un vienotība. Paldies, Sarjoša Vojska kungam, saka priekšādātājs. Tā, tālāk sociālistu un demokrātu grupas vārdā došu vārdu Pitēlas kungam. Lūdzu. Grāci, Liels paldies priekšādātāji. Es arī gribētu teikt paldies Junker kungam par to, ka viņš mums pastāstīja, ka dokuments par Eiropas nākotni tiks sagatavots um, piecu šo tā saukto prezidentu um, kopumā. Jo, ja parlamenta priekšādātājs no tā viss būtu izslēgts, nu, tad tas būtu kaut kas vienkārši neiespējams, nesaprotams. Eiropas parlaments tā priekšādātāja personā ir jāiesaista visa veida šāda, šādos pasākumos, jo ir jāizrāda respekts pret mums kā institūcija. Grieķijas gadījumā, es domāju, vienošanās ir panāktu pozitīvā kārtā. Mēs visiem likām saprast, ka vēlēšanu rezultāti ir jārespektē. Un ir vienkārši neiedomājami ka mēs varētu uh, to neņemt vērā. Tāpat arī mums ir jāsaprot, ko nozīmē šo vēlēšanu rezultāti. Tika pateikts nē taupības pasākumiem, un te nu mums jāsaprot, ka arī šīs dienas valdībai tomēr jāveic savu pienākumi, tie jāpāriet, jāpāriet no propagandas sludināšanas posma uz reālas izvēles izdarīšanu Mums ir vajadzīgas nopietnas reformu procedūras un procesa attiecībā uz nodokļiem, nekustamo īpašumu, valsts ierēģiem, cīņu pret korupciju un tā tālāk. Ir jāspēj arī mērīt Grieķijas spēju šīs reformas īstenot. Tālāk par ārpolitiku runājot un Ukrainu pieminot. Kā Tuska kungs teica, un te nu par to viņam teikšu paldies, mums ir noslēgta tāda ļoti trausla vienošanās, bet nu vismaz tāda ir. Mums ir tā tālāk jāspēcina. Mums ir jāturpina izdarīt spiediens uz Krieviju un jādara viss, kas vajadzīgs, lai pārliecinātos, ka mēs nelējam eļļu ugunī, bet tā vietā virzāmies uz mieru. Lībija. Paldies, Tuska kungs, jums arī šajā lietā, jo Lībija galu galā ļoti labi parāda to traģisko krīzes situāciju, kas rodas kara rezultātā. Un līdz šim Lībija nebija saņēmusi to uznamī, uzmanību, ko tā ir pelnījusi, un tāds, tādi draudi pastāv. Mums ir jāpievērš šim jautājumam. Es uzskatu, ka mūsu augstā pārstāve Frederika Magarīnī arī rīkosies atbilstīgi. Visbeidzot, imigrācija un Lampedūza. lai kā mēs arī nesaucam šo operāciju tritons vai kā tālāk, tam ir, tā, šādas operācijas ir vajadzīgas, bet mums ir jādara kas vairāk. Mums ir nepieciešams pārliecināties, ka Mare Nostrum kā projekts ienāk Eiropā kopumā. Nedrīkstam balstīties uz aizspriedumiem un arī par pasažieru datu reģistru runājot, jāsaka, to vien nepētīts, lai tiktu galā ar terorismu. Jādara kas vairāk un ceru, ka tas arī izdosies. Paldies Pitels kungam. Tālāk došu vārdu Morvai kundzei, viņai ir eh, jautājums par reglamentu. Yes, down... Jā, priekšsēdētāji, es jau jums rakstīju, jums nav nekādu tiesību vienpusē izmainīt darba kārtību, ko ir akceptējis parlaments šīs sesijas sākumā. Šajā darba kārtībā ir paredzēta brīvā mikrofona procedūra pēc šīm debatēm. Ne, Jums ir taisnība, Marvai kundze, man nav nekādu tiesību vienpusēji mainīt darba kārtību, un to es arī neesmu darījis. 162. panktas 6. un uh, 7. punkts uh, nosaka brīvā mikrofona un zilo kartiņu procedūras, un brīvajā mikrofonā ir paredzēts, ka, uh, ja uh, ir atlicis laiks, kas nav ticis izmantots brīvā mikrofona procedūrā, tad to var izmantot brīvā mikrofona procedūrai. Taču mums šāda laika nav, jo tagad mēs esam iekavējuši. Un uh, arī ir uzdots ļoti daudz uh, zilās, zilo kartīšu jautājumu. Vēlreiz jums norādīšu uz reglamenta 162. pantu, 6. un 7. punktu. Varat tos izlasīt. Tagad dodu vārdu Fotigas kundzei no EKR grupas. Godāmo priekšādētāji, man bija sapnis. Īstenībā tas bija sapnis par tādu Eiropas Savienību, kur ir vieta manām cerībām un sagaidītajam. Tā ir Eiropas Savienība pirms vairākiem gadiem. Iespējams, tā būtu bijusi viedokļu apmaiņa ar cietušo valstu prezidentiem, pēc tam diskusijas Eiropas Savienības līderu starpā, pēc tam sarunu mandāta apspriešana un pilnvarojumi līguma iestādēm Eiropas Savienībā vest sarunas, ja tiks pieņemts lēmums vest sarunas. Ko mēs esam izdarījuši tā vietā? Normandijas formāts, vai nu ko tas nozīmētu? jebkāds līdzdalības trūkums no augstās pārstāvis puses, padomas priekšādātāja puses vai komisijas priekšādātāja puses. Tā rezultātā tiek sniegts piesardzīgs atbalsts. Atbalsts bez jebkādām iebildēm. D7 debatēs. Protams, Mums ir milzīgas problēmas. Te nav runa par konfliktu, te ir runa par reālu karu. Ir pārkārtas starptautiskās tiesības, tiek anektēta suverēna valsts. Mums trūkst lēmumu spēju. Mums ir jāzina, ka Krievijas federācija nav pildījusi nevienu vienošanos kas ir panākta attiecībā uz Ukrainu. Taču neformālajā padomē mēs nolēmām nespriest par sankcijām. Un tas nozīmē, ka Mīnska divi ir šī konflikta iesaldēšana. Mums ir jāiet tālāk. Mums ir jāpieņem tālāki spēcīgāki un izšķirošāki lēmumi, kas pilnvarot Eiropas Savienību. Es patiešām novērtēju neformālās padomes rezultātus attiecībā uz pretterorismu pasākumiem. Tā ir skaitā izredzes PNR direktīvai. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs savā politiskajā grupā patiešām daudz runājam par šiem jautājumiem. Grieķija. Šai problēmai ir divas puses. Protams, mums ir jābūt ļoti skaidriem diskutējot ar Eiropas cilvēkiem par to, kādas sekas ir monetārajai savienībai. Taču vienlaicīgi mums ir arī jāatcerās, ka Grieķijas pieņemšana bija politisks lēmums, tieši tāpat kā monetārā savienība. Mēs eh, nevaram izlikties, ka šeit eh, ir tikai runa par ekonomiskiem apsvērumiem. Liels paldies! Eh, Tagad ALDE grupas vārdā dodu vārdu tās priekšādātājiem Ferhofštada kungam. Paldies, priekšādātāji! Vispirms es gribētu reaģēt uz Junkera kunga teikto par PNR datiem īstenībā nekas nav ticis paziņots parlamentām. Mēs ar lielu vairākumu nos, nobalsojām par rezolūciju, kas ir ļoti skaidra. Mēs vēlamies PNR Eiropas līmenī, un e, mēs gaidām no komisijas priekšlikumus par vajadzību un par proporcionalitāti, kas ir Eh, priekšnosacījumi, lai izveidotu šādu sistēmu. Un arī padomē ir kaut kas jādara, ir jānodrošina mm, datu aizsardzības direktīva un tās īstenošana. Tas nozīmē, ka tie neesam mēs, kas mēģina pārskatīt mūsu nostāju, bet tie ir visi, visas trīs puses, tātad Komisijai ir jādara tas, kas tai ir jādara, padomē ir jādara tas, kas tai ir jādara, un mēs paši arī esam pavirzījušies uz priekšu savā dosie, taču mums visiem ir jāstrādā kopā, mēs nevaram to darīt atsevišķi vai neatkarīgi. Otrs - ekonomiskā pārvaldība. Es domāju, ka jūs esat sagatavojuši labu dokumentu, Junkera kungs. Es domāju, ka mēs esam pilnīgi aizmirsuši par šo galīgi trako ideju par uh, līgumisko kārtību, contractual arrangements, pie kuras mēs strādājām uh, vairākus gadus. Domāju, ka mums ir jāiet citā virzienā. Mums ir jānodrošina globāla konverģence Eiropas Savienībā un Eirozonā. Šeit domāju, ka tuvināšanās ir ļoti, pieeja ir ļoti laba. Tagad uh, pievēršos uh, trešajam punktam, par ko tika spriests neformālajā padomē, proti Grieķija. Es domāju, Tuska kungs, tas bija gudrs lēmums, ka ir dots uh, vairāk laika, tad četri mēneši. Tieši tādi ir vienošanās rezultāti. Tas nozīmē, ka viņi varēs uh, pastāstīt, kādas reformas uh, viņi vēlas veikt. Bet es ceru, ka tās būs reālas reformas. Es redzu, ka jūs strādāsiet pie izvairīšanās no nodokļu nomaksas, tāpat arī priekšlikumi pret korupciju, taču ar to nepietiek. Es īstenībā nebiju pārāk priecīgs par Grieķijas valdības vēstuli, kas tika nosūtīta pirms dažām dienām. Ir jādara daudz kas cits, ir jānodrošina profesijas jauniem cilvēkiem, ir jāsamazina valsts sektors, tās arī ir absolūtas nepieciešamības Grieķijā. Un tāpat arī ir jāpārvērš valsts iestādes tādās. Mm, funkcionējošās privātās struktūrās, ja runa par ekonomisko pusi. Es domāju, ka mm, mums ir jāsagaida vēl papildu priekšlikumi no Grieķijas valdības, pirms mēs varam virzīties uz priekšu. Taču es domāju, ka lēmums piešķirt četrus mēnešus bija labs. Es domāju, ka nebūtu iespējams šo darbu paveikt dažu dienu vai nedēļu laikā. Un tagad noslēgumā priekšādētā pievērsīšos Ukrainas jautājumam. Tuska kungs teica, ka 800 reizes šis līgums ir pārkāpts, te runa par Mīnsku 2. Domāju, ka mums vajadzētu par to padomāt. Mums vajadzētu uzdot jautājumu, vai mūsu stratēģija pret Krieviju ir pareizā. Kāda tad ir mūsu stratēģija pret Krieviju? Krievija ieiet Ukrainā, mēs rēģējam. E, Krievija ieiet Ukrainas austrumu provincēs, un mēs rēģējam. Tātad Te ir runa par Mīnskas divi pārkāpšanu, un varbūt mēs rēģēsim. Domāju, ka mums ir jārīkos pretēji. Zināmā veidā mums jau tagad ir jāpieņem lēmums par papildu sankcijām, ekonomiskām sankcijām. Varbūt nevajag tās uzreiz piemērot, bet vajadzētu pateikt Krievu vadībai, ka ja jūs pārkāpsiet eh, šo vienošanos, tad lūk šādas jaunas ekonomiskas sankcijas mēs uzreiz piemērosim. Mēs nevaram gaidīt, mēs vienmēr reaģējam uz eh, kādu Putina izgājienu. Mums ir jādara pretējais. Mums kopā ar eh, Eiropas Savienības padomi un balstoties uz Tusku kungu un Mogarīni kunga te, Mogarīna kundzes teikto, mums ir jāvienos par jaunām sankcijām. Un par to arī ir jāpaziņo Krievijas vadībai, sakot, ka šīs sankcijas arī tiks piemērotas, ja agresija tiks turpināta un ja tiks eh, pārkāptas vienošanās. Paldies! Paldies! Tagad. Uh, Goe NGL eh, po, politiskās grupas vārdā vārds papadimulis kungam. Priekšsēdētāji. Reakcija, eh, kādu ir izrādījusi Eirogrupā, Eiropas komisija un Eiropas centrālā banka attiecībā uz eh, Grieķijas valdības problēmām, izskatās, ka spogulis. Te ir īstenībā runa par to, kā Eirozona pati risinās savas problēmas. Pēdējos dažos gados mēs esam redzējuši, ka investīcijas Eirozonā samazinās, ir jūtama ekonomiskā stagnācija, deflācija, un pastāv bažas arī par jaunu recesiju un bezdarba, nabadzības pieaugumu. Tas attiecas uz pilnīgi visu Eirozonu. Ir kāds Makenzija pētījums, kur ir parādīts, ka pēdējos gados valsts parāds ir e, pieaudzis visā Eiropas e, Savienībā. Tātad 15 no 19 Eirozonas valstīm e, parādi ir daudz augstāki nekā noteikts Māstriktas līgumā. Septiņās Eirozonas valstīs valsts parāds ir lielāks par 100%. Un lielākais pieaugums parādos ir īrijā 172% valsts parāda pieaugums, 103% pieaugums e, Grieķijai un 100% Portugālei, 72% Spānijai. Tad, tad te ir runa par četrām valstīm, kas ir iekļautas saprašanās memorandā. Man ir prieks redzēt, ka debates par Grieķiju tagad tiek vestas e, savādākā toņkārtā nekā eh, tajā no, toņkārtā, kādu izvēlējās Vācijas kristieši un demokrāti, kuri vēlējās tā kā atriepties eh, grieķu tautai, kas balsoja pret eh, Vācijas interesēm vēlēšanās. Pirms dažām dienām Junkera kungs runāja ekonomisko un sociālo lietu komitejā. Tur jūs teicāt, ka Eiropas institūcijas ir rīkojušās neakceptējumi attiecībā uz Grieķiju un ka programma nav bijusi pareizi īstenota. Eirogrupa ir pieņēmusi lēmumu, kas Grieķijai dod laiku, laiku attēlpai. Šādā veidā var nodrošināt divas lietas. Pirmām kārtām var nodrošināt, lai uh, Mm, noteikumi tiktu izpildīti, un otrkārt, otrām kārtām, lai tiktu respektēta demokrātija. Vēlēšanu rezultāti norāda, ka mums patiešām kaut kas ir jāmaina, norāda, ka iespējams mēs esam pieļauši kļūdu. Tieši tāds arī bija mērķis. Protams, mēs akceptējam savas saistības, mēs akceptējam Eiropas solidaritāti un nepieciešamību cīnīties pret korupciju un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Mēs esam jau lūguši un arī lūgsim tehnisko palīdzību. Iepriekšējā valdība to nevēlējās, kā norādīja Šoiblas kungs. Mēs vēlamies, lai Junkera investīciju programmā būtu vairāk līdzekļu, un lai šie līdzekļi tiktu novirzīti tām valstīm, kurām ir vislielākās vajadzības, jo tur ir visaugstākie bezdarba rādītāji. Un, protams, mēs vēlamies arī izmantot elastību, uh, vēlamies, lai šī elastība tiktu izmantota stabilitātes paktā. Iepriekšējais komisārs Prodi uh, bija par to atbildīgs. Viņš teica, ka šis fakts esot idiotisks, bet mums ir jāskatās, ko ir pieņēmusi ECB. Noslēgumā pāris vārdi par Ukrainu. Mieru vienošanās ir tāds neliels krūmiņš, atvasīte, kas var viegli iet bojā. Uh, Mums ir jāmēģina stiprināt šie centieni nodrošināt mieru. Ja runa par vēršanos pret teroristiskiem uzbrukumiem, mums ir jāizrāda ne tikai solidaritāte Francijas un Dānijas tautām, bet mums, kā norādīja Junkera kungs, mēs nedrīkstam pieļaut tās kļūdas, ko pieļāva amerikāņi pēc 2001. Eh, gada. Lielas paldies, tagad dodu vārdu Lamberta kungam no zaļo grupas. Paldies priekšādātā. Pirmkārtām es gribētu runāt par Grieķiju, uzdodot jautājumu, vai mums tieši tiešām ir vajadzīga šāda psihodrāma, kas eh, vilkās četras nedēļas. Psihodrāma, kas eh, redzēja, ka, eh, kurā mēs redzējām, ka uh, Grieķu valdība rīkojas tā, it kā vēlēšanu kampaņa turpinās. Skaidrs, ka šī valsts ir piedzīvojusi bankrotu, vismaz eh, pēc ECB viedokļa, bet, protams, eh, nevajadzēja nokļūt tik tālu, ka pieprasīt eh, reparācijas par karu. Šķiet, ka uh, daži padomas locekļi ir tādi kā apsēsti. Viņi vēlas visu laiku atkārtot, ka Grieķija maksās. Tā vietā, lai pateiktu, ka Grieķijai viss izdosies. Mēs varbūt atcerēsimies 20. gadus, kad arī tika teiks, Vācijai ir jāmaksā komisārs Fīle un finanšu ministrs Vācijā Šoiblis kungs ir saskārušies ar ļoti lielām problēmām pēdējā gadsimta laikā. Šķiet, ka Vācija jau trīs reizes ir pārkāpusi deficīta noteikumus 20. gadsimtā. Domāju, ka mēs eh, redzam, mēs, mēs tagad esam piedzīvojuši ko pozitīvu, proti šo četru mēnešu pagarinājumu. Un te parādās trīs galvenie elementi šajā jaunajā eh, līgumā. Pirmkārt, mēs vēlamies, lai Grieķijas parāds būtu ilgspējīgs. Neviena m, mm, valsts eh, modernajā vēsturē nav spējusi iztērēt tik daudz no sava IKP, uh, eh, uzturot uh, savus parādus vai finansējot savus parādus. Ar to vienkārši mm, nekas ne, nenotiks. Mums ir jānodrošina, lai tiek nodrošināti šie 3 vai 3,5% izmantojot dažādus īstermiņa pasākumus. Uh, Nākamais, es eh, gribētu teikt, ka Grieķijas valdībai ir jābūt uzticamākai attiecībā uz eh, tās solījumiem nekā e, iepriekšējām valdībām, pasoku partijas valdībām. Tām, e, tai ir jānodrošina patiešām reāla vēršanās pret nodokļu paradīzēm Grieķijā. Lai to panāktu, Eiropiešiem ir jāsniedz sava pieredze un savas zināšanas. Ir jāvēršās arī pret nenomaksātajiem nodokļiem un uh, Eiropa šeit varētu Grieķijai palīdzēt. Trešais elements - vajadzētu uh, nodrošināt, lai Grieķijas uh, ekonomika kļūtu ilgspējīga. Un uh, šeit ir jāskatās uz komisijas prioritātēm - investīcijas, enerģijas uh, pārveidošana. Iedomājieties, Grieķija varētu kļūt par enerģijas eksportētāju, un šī enerģija varētu tikt importēta Eiropas Savienībā. Es domāju, ka uh, Tas patiešām būtu ļoti liederīgi, tas eh, ienestu ienākumus eh, valdībai un palīdzētu Grieķijas ekonomikai. Mums šeit vajadzētu noteikt konkrētas prioritātes Eiropas Savienībā. Noslēgumā es gribētu teikt, ka neviens eh, šeit noteikti nav ieinteresēts tajā, lai šī jaunā Grieķijas valdība izgāstos. Jaunās Grieķijas valdības izgāšanās nozīmētu to, ka Eh, populisti un antieiropieši būtu uzvarējuši. Paldies, Lamberta kungs. Tagad EFDD eh, e grupas vārdā Nutela kungam vārds. Priekšsētā kungs arī es vēlos koncentrēties uz Grieķiju un eh, citēt Eiro grupas priekšsēdētāju, kurš tikai pirms pāris dienām teica, jūs kļūdaties, ja domājat, ka uh, ar vienu vēlēšanu rezultātu var izmainīt to, kā mēs Eirozonā strādājam. Nu, Junkerkungs, jūs oficiāli sacījāt, ka nevar būt demokrātiska izvēle pret Eiropas Savienības līgumiem. Ar to mēs varam arī dzirdēt visu, ko mēs gribējām dzirdēt, ko par demokrātiju domā eirofanātiķi. Jūs graujat demokrātiju tās eh, šūpulī Grieķijā. Jūs ļāvātai pievienoties valūtai, kur nekad nevajadzēja tam notikt. Un premjeras piedāvāja savai valstī izēju nu, to pret referendumu un jūs pret to iebilstat. Jūs joprojām vēlaties važās iekļaut, ekonomiskās važās Grieķiju. Jūs nevarat atņemt Grieķiem demokrāti. Grieķi ir pietiekami cietuši. Kaujas līnijas ir skaidri novilktas demokrātija Grieķijā pret nedemokrātiskajiem Eiropas Savienības spēkiem. Grieķijas parlamentam es jautāju, vai jūs varēsiet turēties pretī, aizstāvēt savas tiesības, jūs esat demokrātas radītāji, jums tā tagad ir jāizglāb. Smelēties spēku no saviem senčiem, nepadodieties, nepiekāpieties, jūs esat demokrātijas aizstāvi, jūs esat eh, Homēra un Aristoteļa uh, Nu, nācija. Ja jūs turēsieties, tad uh, jūs uzvarēsiet un būsiet kā cerību bākas gaisma mums visiem. Tagad Lepens kundze. Es gribētu vienkārši teikt, uh, Cipras uh, premjeru ievēlēšana, ko ir atbalstījis vairākums ir pret trojkas lēmumiem. Un e, mums arī jā, jāpild tagad ir lēmumi, kas ir vērsti pret taupīgumu, lai tiešām reāli novest pie politiskām izmaiņām. Un e, šī te valdība e, ir, ir arī viltojusi vai arī rīkojasies pretvēlētā interesēm. Un tāpēc ir nepieciešams ātri rīkoties un jāņem vērā arī, ka šī valdība vēl nav zaudējusi popularitāti. Mums jāņem vērā arī radikālo pasākumu nozīmi un sastatamību. Jādomā no vienas puses par eiro un no otras puses par eh, labklājību. Un ir jārīkojas pret diktatūru, jāļauj cilvēkiem lemt par savu valūtu, par savām eh, robežām un, un jāriz, jācīnās pret taupību, pret bezdarbu un pret visiem pārējiem. E Tagad Lamasūra kungs. Lielas paldies priekšsēdētāji! EPP grupas e, delegācija atbalsta šo cīņu pret e, terorismu. E, mēs atceramies uzbrukumus Parīzē, arī notikumus Kopenhāgenā, un šeit ir nepieciešama kopīga rīcība. Un šis jautājums ir jārisina visiem kopā Eiropas līmenī. Šie draudi apdraud mūs visus, un vispirms un visvairāk tas ir starptautiskais terorisms, pret ko mēs tīcamies. Lepēns kundze runāja par Grieķiju, bet man ļoti interesē drīzāk Francijas uh, Francijā veiktie pasākumi. Un es gribētu šeit vērsties pie komisijas par pozīciju, kas ir pausta attiecībā uz Franciju. Beidzot, trešajā reize eh, ir sakārtota Francijas saistību joma un ir nepieciešams šeit stiprināt uzraudzību. Šeit ir tāda pozīcija, kas ir pamatota un ir mums jārunā šeit par termiņiem, kas ir īsāki nekā Grieķijas gadījumā - trīs mēneši, un Grieķijas gadījumā bija seši mēneši. Četri miljardi jāietaupa papildu šajā gadā, un ir jāprecizē šīs ietaupījums ar, ar papildus programmu, un 2016. un 2017. gadā vēl 16 miljardi ir jāietaupa par citām programmām. Un ir jādomā, kā valdība varēs tikt galā ar šīm reformām. Tālāk sociāldemokrāta par akcijas vārdā Fleckensteina kungs. Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi un kolēģis pēdējā neformālā sanāksme eh, valstu vadītājiem notika tikai dažas stundas pēc saruna izbeigšanas Minskā. Ukrainas austrumos situācija ir nedaudz uzlabojusies. Tomēr nevar tikt runāts par Minskas eh, līguma ievērošanu. Līdz ar to uzskatu, ka Ferhofštāt kungam ir taisnība. Mums jāpārstāj ir reaģēt uz notiekošo. Mums ir daudz skaidrāk jārīkojas apsteidzot notikumus ja šie Minskas risinājumi netiks akceptēti un īstenoti. Un arī otrādi, kas varētu notikt, ja mēs varētu kopīgi iet citu ceļu, nevis, tā, uz, nevis to, kur Krievijas valdība virzās. Ir nepieciešams runāt skaidri. Un mēs nevaram tikai uh, runāt par uh, vienotību, ir nepieciešama arī uh, prognozējamība. Ir skaidri jāpasaka, ka ja uzlabojumu nebūs, tad tie, kas nevēlas uh, eh, militārus risinājumus un uh, ieroču uh, piegādi, tiem nāksies pārdomāt es, es domāju, ka tiem, kas ir iekļauts sankciju sarakstā, ir jāpaliek šajā sarakstā. Ta, tas nozīmē, ka dažādos uh, līmeņos ir jārunā, bet parlamentāras dialogs vairs īsti nevar notikt, un žēl, ka tā. Tagad ECR frakcijas e, vārdā Lukas kungs. Priekšsarētāja kungs. Grieķija vēstulē prasīja pagarināt kredīta atmaksas termiņu. Un, Un tagad man iepazīstoties ar šo vēstuli, jāsaka, kas man tur pietrūkst, ir konkrēti skaitļi. Ko īsti Grieķija piedāvā? Ietaupījumos saistībā ar tiem izdevumiem, ko viņi vēlas veikt. Mēs zinām, ko tas izmaksās Sirīzas eh, solījumi, bet eh, nezinām, ko īsti nozīmē šie solījumi kā tādi. Cik daudz miljārdus tas uh, ļaus e, saņemt Grieķijas valdības kasē. Ko tas konkrēti dos eiro izteiksmē? Netiks e, privatizācija nebūs atgriezeniska. Kā tad ir ar pensiju reformu? Ko tas konkrēti dos? Priekšsēdētājs, arī komisijas priekšsēdētāja Junkerkungs, Grieķija nav nekādus skaitļus minējusi, bet acīm redzot ir spējusi savu panākt. Tad tālāk zaļo politiskās grupas vārdā Albrecht kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, priekšsēdētāji kungi, kolēģi. Eh, Eiropas pasažieru datu reģistra jautājumā skaidrs, ka parlamentā eh, atbildīgā komiteja jau 13. gadā noraidīja šo priekšlikumu projektu, jo uzskatīja to par nesamērīgu. Tagad referents kurš toreiz sagatavoja šo projektu, ir iesniedzis to vēlreiz, praktiski bez izmaiņām. Es neredzu, kā mēs, eh, nezaudējot cieņu, varētu to apstiprināt, ir īpaši ņemot vērā to, ka pagājušā gadā Eiropas Savienības tiesa akceptēja parlamenta uh, paskaidrojumus un uzskatīja, ka nepamatota eh, personisko datu uzkrāšana nav savietojama ar Eiropas Savienības pamatprincipiem. Līdz ar to es aicinu, ka uh, uz, eh, respektīvi es uzskatu, ka ir jānāk lajā ar jaunu priekšlikumu komisiju, lai mēs varētu rīkoties. Paldies, tālāk Begins kundze EFDD grupas vārdā. Grazie, signor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. valstu un valdību vadītāji savā nesenajā neformālajā sanāksmē runāja par Grieķijas situāciju, bet vai tad tiešām nebija iespējams konstatēt problēmas būtību? Pašiem Grieķiem tikai un vienīgi ir jālem par savas valsts nākotni, un tomēr mēs esam šeit un runājam par to, ko lēmusi Berlīne, ko domā Brisele un kā reaģē Parīze. Šeit ir runa par veselas valsts likteni citu valstu rokās premjerministrs Cipras ir atteicies no daudzām lietām, piekāpjoties Vācijas spiedienam, kas vēlējās uz viņu rēķina sniegt mācību citiem. Kāpēc mēs e, lemjam Grieķijas vietā, kāpēc e, vesela tauta tiek nospiesta uz ceļiem, un kā mēs varam domāt, ka 175% no IKP parāds var tikt apmaksāts. Grieķijas krīze nav Grieķijas krīze, tā ir Eiropas krīze, un nevis ekonomiska, bet politiska krīze. Mazas valsts krīze, kuram e, mazas valsts IKP pielīdzināms Itālijas reģionu vai Francijas provinces IKP. Eiropā politiķi acīm redzot domā tikai un vienīgi par situāciju savā valstīs. Šeit nav runa par krīzi, kas saistīta ar uh, uzticēšanos, bet gan valsts vīru trūkumu. Paldies, tālāk Zarijo Nopolus kungs. Eirogrupas vienošanās ar Sirizas valdību pagarina memorandu trojkas uzraudzībā. Tam ir tikai mainīts nosaukums, nekas cits nav mainījies. Ja kāda šo sarunu turpināšana noved tikai un vienīgi pie nepatikšanām. Mums jāturpina atmaksāt parādi, jāturpina privatizācija, jāturpina algu samazinājumi un jādzīvo milzīgā taupībā. Cipras varēs mainīt šo situāciju tikai tad, ja varēs uh, rast atvieglojumu sociālajai situācijai. Neviens tā arī nav sapratis situācijas būtību. Mūsu cilvēkiem ir cieņa viņi paliks pie sava un redzēs, ko piekdien uh, viņi teiks uh, demonstrācijā, ko, ko komunisti organizē Grieķijā. Tā Gonzāles Pons kungs. Paldies, priekšsarētāji. Rezolūcija par pretterorismu pasākumiem, kuru apstiprināja praktiski visas politiskās grupas pagājušajā nedēļā. Un arī līdzīgās rezolūcijas ir skaidri parādījuši to, kādā virzienā mēs vēlamies virzīties Spānijas galvenā opozīcijas partija un arī valdošajā e, partija ir apvienojusi spēkus cīnē, cīņai pret terorismu. Mēs nevaram pievērt acis uz to. Mums ir jāparāda vienotības ar dažādām iestādēm un politiskajām grupām Eiropas parlamentā, un šai vienotībai ir jāpārvēršas rīcībā. Mums ir nepieciešama patiesa Eiropas stratēģija, kas ļauj ar pasažieru datu reģistru palīdzību uzraudzīt to personu kustību, kas apdraud mūsu brīvību. Ir svarīgi nodrošināt to, ka vārdi beidzot pārvēršas par darbiem, un tas ir atkarīgs no mums. Viss, kas tiek darīts apkarojot terorismu, ir jādara domājot arī par terorismu upuriem manā valstī, Spānijā. Mēs esam skatījušies, kādas ir iespējas izveidot savienību starp Spāniju un Portugālu energoapgādes jomā. Es nedomāju, ka kāda valsts Eiropā var palikt kā sala, enerģētikas jomā, un arī Grieķija nebaidzētu dabūt tālāk Ferēras kundze. Obrigada, senjors prezidents. Paldies, priekšsēdētāji. Provizoriskā vienošanās par Grieķiju ir apsveicama, tomēr tas nav ceļa gals. Faktiski tas ir tikai jaunās fāzes sākums, un šai, šim posmam ir jābūt atšķirīgam. Uh, Grieķija žņaudz dažādas pielāgošanas programmas, kas ir pārmērīgas, ietekmē pārāk spēcīgi gan nodarbinātība, investīcijas, ekonomiku. Šeit ir graujoši ietekme uz visiem iepriekšējiem procesiem, un to atzins ir arī Junkers. Paldies viņam par to. Reformas ir jāveicina un kļūdas ir jālabo. Bet ir nepieciešams arī pietiekama elastība budžetā, lai ļautu šīs programmas realizēt absurdā tēze par taupības eh, liederīgumu netiek apstiprināta ar pierādījumiem. Tagad ir laiks veidot jaunu programmu, jaunu darba kārtību. Mums ir jāizmanto šis jaunais moments un jārada eh, citu sistēmu un pieju, un jebkura spēka izrādīšana būtu nepareizā pieeja, un vienīgais veids, kā iet uz priekšu, ir pielāgot pasākumus, pamatojoties uz valsts viedokli par savu nākotni. Paldies. Tālāk Stīvens kundze no ECR grupas. Paldies priekšsēdētāji. Kolēģi, es gribētu izteikt dažus aicinājumus. Es gribētu aicināt savus kolēģus, parlamentu deputātus, rīkoties un, un um, konstruktīvi attiecībā uz PNR ziņojumu. Vajadzētu likt malā dogmas un vajadzētu šo ziņojumu virzīt uz priekšu. Es gribētu aicināt arī Eiropas komisiju izstrādāt operatīvās vadlīnijas pēc iespējas ātrāk, šīm vadlīnijām būtu jātiec uz kopīgiem riska rādītājiem, indikatoriem. Tādā veidā varētu nokārtot um, robežu pārbaudas uz ārējās robežas. Un dalībvalstīm vajadzētu savstarpēji izrādīt lielāku uzticību. Un vajadzētu intensīvāk mainīties ar informāciju, strādāt kopā operatīvi, izmantojot Eiropola struktūru Un visbeidzot, es gaidu arī šo iekšējo drošības stratēģijas pārskatīto versiju, kuru publicēs aprīli. Eiropa sniegt pievienoto vērtību cīņā pret terorismu. Paldies! Tālāk no FDD frakcijas Lungrens kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu vērsties pie Tuska kunga un pie Junker kunga Es zinu, ka jautājumi jau ir uzdoti un tie iet vienā virzienā. Tuska kungs, jūs esat tagad padomas priekšsēdētājs un tagad, kad jūs esat atbildīgi par 500 miljoniem eiropiešu un jūs varētu teikt, ko jūs vēlaties, bet eh, saņemat lielu algu, bet uh, jums ir arī milzīgi bonus, ko jūs saņemat. Kāds darbs varētu attaisnot tās summas, kas jums pienāks? Un man jautājums ir šāds, Tuska kungs. Vai jūs esat gatavs atteikties no prēmijām, no bonusiem, ņemot vērā jūsu bandātu, jo Es gribētu tiešām gūt te, konkrētu atbildu uz savu konkrēto jautājumu. Paldies, tālāk došu Vilimska kungam. Paldies, priekšsarētāji kungs. Mēs apspriežam padomes sanāksmu rezultāti un rodas iespējas, ka situācija paliek arvien sliktāk un sliktāk. Rodas tāds iespējas, ka mēs esam uz politiskā titānika klāja. Lēnām sūcas ūdens iekšā, Un varenies spriežot, e, kas notiek, nevar paspēt e, visus caurumus aiztaisīt. Milzīgi bankroti, milzīgs bezdarbs, eiro gandrīz sabrucis. Un tagad mēs da dārām vēl kaut ko, lai kārtē miljārdi atkal peldētu Grieķijas virzienā. Tā ir zudusi nauda koncepcijas kļūda Eiropā ir. Tā ir centralizācija, tā, kas ir kļūdī, kļūda. Tie, kas vēlas, kā kārtīgi cilvēki, arī labu nākotni Eiropai, mums ir jārunā par suverēnu uh, valstu savienību, nevis uh, šādu centralizētu virzību. Paldies! Rangel kungs tālāk. Muito obrigado, senhor. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu apsveikt uh, komisijas bārstā un arī padoms priekšsēdētāju. Liels paldies par šo neformālo padomu. Vispirms uh, par terorismu runājot, ir panāks patiesa progress. Tāpat laikā ir garantēta arī mūsu Schengens sistēmas likumība, tas mums ir fundamentāls jautājums pārvietošanās brīvības sakrā, otrkārt jautājums par Ukrainu, ko arī skatīja padome. Un šeit joprojām ir ļoti daudz jautājumu, ļoti daudz darbu, bet runājot par ekonomisko un monetāro savienību, jo īpaši gribētu atzīmēt progresu Grieķijas sakarā, mēs uzskatām, ka ir panākt saprātīga vienošanās ir saprātīga, tāpēc, ka Grieķijas valdība ir sapratusi, ka, lai saņemtu solidāru atbalstu un nu, palīdzību problēmu risināšanā, ir jānoliek sevi vienādā situācijā uz vienādiem pamatiem ar citām valstīm, proti ir jāievēro noteikumi, kas visiem ir vienādi. Viņi to ir sapratuši. Un Tādējādi mēs tagad esam šī procesa beigu fāzē un būs vēl eh, garantijas, kas parādīsies tuvākajos mēnešos, bet eh, katrā ziņā šeit ir parādījies tāds cerības stariņš er, progresam. Un es uzskatu, ka tā ir laba virzība eh, risinājuma virzienā. Paldies! Paldies no nu, S un D grupas Jotovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu runāt eh, par pasākumiem, kas vērsti pret terorismu. Mums nav tāda padziļināta analīze, mēs nedzirdam tādu no Eiropas komisijas. Mums tiešām ir nepieciešama šī dziļa analīze, tad, kad eh, mēs esam gatavi arī pieņemt jauno drošības stratēģiju. Mums vajadzētu zināt, cik lielā mērā dalībvalsts ir gatava sadarboties efektīvi ar Interpolu un ar Eiropolu. Mums ir nepieciešama solidaritāte un kopēja izpratne jautājumos, kas skar terorisma apkarošanu. Schengen sistēmu nevajadzētu atcelt tieši otrādi, to jātīsta tālāk un jāstiprina. Bulgārijai robeža ar Grieķiju un Turciju, un šīs uh, robežas ir ir tādas, kur Bulgārija gribētu redzēt lielāku atbalstu, jo pastāv liela iespēja, ka ārvalsts kaujinieki izmantos tieši e, šo robežu arī. Un um, ir pastiprināta kontrola arī lidostā. Pastiprinās imigrācijas spiediens, un Bulgārijai nevajadzētu kļūt par buferzonu, kas vienkārši garantē citu valstu drošību, un nevajadzētu turēt ārpus Schengens Bulgāriju. Εξής, της διαπραγμάτευσης ierosina Dīnosa kungs. Sarunas starp Grieķijas valdību un Eiropas Savienību. Šī saruna gaita skaidri ir parādījis, ka Eiropas Savienība sliedz Vācijas un Vācijas draugu virzienā. Ir izrādīta interese stimulēt ekonomisko izaugsmi citās valstīs, bet neraugoties uz šo vēlni, vēlmi, tomēr tiek paturēts arī Vācijas interesi. Saskaņā ar Londonas ekonomikas augstskolas pētījumu 80 miljoni būs tā summa, ko Vācija ieliks savos portfeļos un cilvēki Eiropā nemaz to neapzinas. Liksim punktu šai eksploatācijai. Eiropas Savienība ne, nepārvalda tikai dažas valstis. Vācijai pašai no sākuma ir jānodarbojas savām lietām, pēc tam citiem jāmāca mācības. Grieķija tomēr ir jā, jā, jāpieprasa kara izmaksu segums. Tālāk karas kungs, dāmas un kungi. Tagad do, došu vārdu arī Karasa kungam. Es gribētu norādīt, ka uh, šeit zālē var atrasties tikai deputāti, visām nepadarošām personām ir jāiziet no zāles. Karskungs, dāmas un kungi, es domāju, ka neviens no mums nevar mierīgi runāt par uh, tematiem, uh, tādiem tematiem kā Ukraina, Grieķija, uh, terorisms, ieceļošana. Tas nav iespējams uh, pusotras minūtes uh, laikā. Uh, Es tāpēc gribētu palikt pie pamatprincipiem. Nevienu tematu nevar skatīt eh, izolēti. Vienmēr ir runa par visu Eiropu. Tās ir mūsu problēmas, nevis citu problēmas. Un viso šajos punktos eh, cēlons ir tāds, ka tiek eh, pārkāptas starptautiskās tiesības, un tiek uh, kaitēts arī mūsu kopējām vērtībām. Mums ir jāsaprot, kā mēs varētu sniegt uh, pareizās atbildes uz šiem vērtību pārkāpumiem. Te nav runa par to, ka mūsu vērtības tiktu kaut kādā veidā pazeminātas. Mūsu vērtībām ir jābūt ticamībai un uh, uzticamībai, mēģinot rast eh, risinājumus. Grieķijas eh, sakarā es redzu, ka Grieķijas prezidents eh, vēlas balstīties uz šādām vērtībām. Mēs nevarēsim nodrošināt uzticēšanos Eiropā, ja mēs uzbruksim valdības partijai. Tāpēc es eh, gribētu lūgt, lai mēs sevi aizsargātu ar savām vērtībām. Lielas paldies, Karasa kungs! Tagad eh, došu vārdu sociāldemokrāta grupas vārdā Kvengis kungam. Satanies kundzei. Eh, signor prezidente, dobjamo asi... Priekšsēdētāji. Mums ir jāpalīdz un jāatbalsta atbalsta koordinētā veidā visu valstu cīņu, kas apkaro eh, terorismu. Mums ir jāveicina mieru veidošana un ir jāaizsargā visas personas, visi individus, mūsu drošību, mūsu sabiedrību, mūsu vērtības, mūsu principus. Un eh, cīnoties pret terorismu, mums mm, ne tikai vajadzētu risināt konflikta situācijas, piemēram, Lībijas situāciju, mums ir jāskatās plašāk un tālāk. Uh, un lai apkarotu starptautiskos teroristu tīklus kopumā, jāņem vērā, ka situācija arī subsahāras Āfrikā, um, Nigerija, Nigerijas situācija, un šeit ir arī tikai daži piemēri, kur mēs esam krīzes uh, aizmirsuši, un Austrumu Lībija arī ir konflikta vai krīzes situācija. Mēs nevaram būt vienaldzīgi un neievērot arī šos citus terorismu aktus. Paldies, EPP grupas Zoiča kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti priecājos par to, ka visas institūcijas ir pārstāvētas ar saviem priekšsēdētājiem, un es ceru, ka šīs institūcijas varēs vienoties attiecībā uz terorismu. Cilvēka dzīvība ir mūsu politikas centrālajā punktā, un tieši tāpēc, eh, domājot par terorismu apkarošanu, galvenais būtu cilvēku dzīvības aizsargāšana. Mēs eh, tikko runājām par svarīgo tematu enerģijas savienību, tāpat arī eh, spriedīsim par monetāro savienību, par Grieķiju un par Ukrainu. Šīs eh, problēmas ir ļoti lielas, dažas grupas runā tikai par problēmām, citas mēģina rast risinājumus. Es domāju, ka gan attiecībā uz enerģijas savienību, gan monetāro savienību, gan arī investīciju plānu Mums vajadzētu nodrošināt eh, to visu īstenošanu, lai vērstos pret problēmām, kas pašlaik valda Eiropā. Protams, mums ir jādomā arī par Grieķiju un par Ukrainu. Mums vajadzētu eh, risināt arī mm, imigrācijas jautājumus. Protams, ir ļoti labi, ka mēs varam par to vienoties, bet ir pienācis laiks vārdu saistāt ar darbiem. Varbūt eh, šādā veidā mēs tik viegli neatrisināsim Ukrainas problēmu, bet ir svarīgi, svarīgi lai mēs visi būtu vienoti. Lielas paldies! Tagad eh, sociāldemokrāta grupas vārdā došu vārdu Morela kungam. Priekšādātāja kungs, manuprāt, ir ļoti pozitīvi, ka šajā plenārsēšu zālē ir daudzi deputāti atkārto mūsu atbalstu, mūsu solidaritāti jaunajai Grieķijas valdībai un arī Grieķijas tautai, kas pēdējos gados ir ļoti daudz cietusi. Uzskatu, ka tas ir pozitīvi, jo tad, kad es eh, dzirdēju, ka vadītāji, galvenokārt eh, konservatīvo vadītāji, izteicās par padomes eh, paveikto, tad šķiet, ka viņi gribēja teikt, ka grieķu tauta ir izdarījusi nepareizu izvēli, un tagad viņai nākas par to maksāt. Bet mūsu vēlme Eiropā ir palīdzēt Grieķijai palīdzēt eh, Grieķiem uzlabot savu fiskālo situāciju, palīdzēt viņiem um, atjaunot aktivitāti un nodarbinātību. Es mm, iestājos par Eiropu, un, manuprāt, komisijas priekšsēdētāja teiktais uh, nav pareizs. Demokrātija nevar apstāties tur, kur sākas līgumi. Mēs nevaram uh, Uh, Eiropai dot kaut kādas disciplināras sankcijas seju. Mums vajadzētu iz, izmantot uh, jaunus politiskus pasākumus, tas Eiropai ir jauns posms. Liels paldies, tagad tāds partijas grupas vārdā Zverkungam vārds. Paldies! Pēdējā padomas neformālā tikšanās bija ļoti nozīmīga. Uh, Viens no tās rezultātiem bija tāds, ka Eirogrupa ir apstiprinājusi jaunos Grieķu valdības reformu plānus. Es ceru, ka Cipras turpinās īstenot reformas, ka viņš konsolidēs budžetu un ka Grieķija atmaksās to, ko mēs viņiem uh, iedavām. Grieķija saņēma ļoti daudz par savām reformām pēdējo gadu laikā. Grieķija maksā daudz mazāku summu, ja mēs paskatāmies uz IKP, nekā Slovenija vai citas valstis. Domāju, ka mēs esam gana piekāpušies. Ehm, draudi, ka Grieķija varētu izstāties, eh, nedarbojās. Iespējams, ka varētu būt citas katastrofas. Eirogrupa šodien ir ļoti spēcīga, tas ir jāņem vērā uh, mēs esam ieguvuši četrus uh, locekļus un neesam zaudējuši nevienu. Plašikovas Benovas kundzei vārds. Priekšsēdētāji, mm, komisijas priekšsēdētāja kungs, Eiropas Savienība atrodas ļoti uh, sarežģītā situācijā. Mums ir jārisina gan iekšēji, gan ārēji izaicinājumi. Nesenie notikumi Dānijā, riski Beļģijā, Ukraina. Mm, parāda, ka mums ir daudz skaidrāk eh, jāizteno mūsu mērķi un ir jāvēršas par terorismu. Es eh, domāju, ka mums vajadzētu izdarīt spiedienu uz parlamentu un eh, panākt, lai tiktu pieņemta likumdošana par pasažieru datu reģistriem. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienībā ir jāaizstāv Eiropas pilsoņu intereses. Es gribētu īsi komentēt arī Grieķijas situāciju. Kolēģi, Neviens no mums nevēlētos būt Grieķijas valdības vai politiķu vietā. Situācija ir patiešām smaga un daudz no viņiem prasa. Bet es gribētu, lai grieķu politiķi parāda tādu pašu solidaritāti, kāda tika gaidīta no mums. Slovākijā vairāk nekā 60% cilvēku uh, nesaņem vairāk par 500 eiro, taču mēs izrādījām savu solidaritāti un atbalstījām Grieķu valdību. Sagaidām tieši tādu pašu solidaritāti pretī. Paldies. Eh, tagad eh, komisijas vārdā mm, Junker kungs. Eh, Godējumo priekšādātā, godāmie kolēģi, izteikšos īsi. Tieši tāpat kā 12. Eh, februārī padomas sanāksmē, es rēģēšu uz komentāriem, kas tika izteikti un kas galvenokārt attiecās uz komisiju. Vispirms es gribētu apsveikt Morela kungu, jo eh, viņš izteicās kā īsts Francijas sociālists. Īsnībā viņš runāja pilnīgi pretēji tam, ko saka Francijas sociāldemokrāta valdība. Es domāju, ka tas varbūt eh, tika teikts kā tāds humors Viņš teica, ka mēs esam daudz šeit zālē. Daudz? Tiešām, jums ir laba humora izjūta. Es nekad neesmu teicis, ka uh, vēlēšanas ir um, neitrāls pasākums. Uh, es vienkārši gribu, lai tiktu izrādītu elementāra labā grība. Nu, gal galā vēlētāji nevar izmainīt līgumus. Grieķija ir pieņēmusi suverēnu lēmumu, un es, protams, akceptēju vispārējo vēlēšanu rezultātus Grieķijā, iespējams daudz vairāk nekā citi. Bet Grieķija un Grieķu vēlēšanas to rezultāts nevar būt tāds, ka tiek anulēti Eiropas līgumi. Nākamajā svētdienā uh, būs vēlēšanas Igaunijā, uh, aprīlī vēlēšanas būs Somijā, arī citās uh, valstīs būs vēlēšanas. Vai tiešām jūs domājat, ka pēc katrām vēlēšanām mums vajadzēs sākt apšaubīt līgumus un noteikumus Eiropā? Kur tad uh, nokļūs Eiropa? Tādā veidā nevar rīkoties, to nevar atkārtot, jo tad mēs uh, absolūti rīkosimies pretī uh, veseliem saprātam. Es domāju, ka tad Eiropā būs ārkārtīgi liela nevienlīdzība arī parlamentu vidū. Pēdējās dienās komisijai ir izteikts ļoti daudz kritikas. Pieprasot, piemēram, žurnālistiem aprakstīt, ko domā valdības. Komisijai ir pārmests daudz kas. Ir teikts, ka komisija ir iejaukusies debatēs par Grieķiju. Tas ir visnotaļ ievērojami. Komisija tika kritizēta tāpēc, ka tā nepietiekoši iejaucās ekonomiskās un monetārās savienības lietās. Tagad eh, pašreizējo komisiju uh, kritizē par to, ka tā uh, pārāk daudz interesējas par uh, vienotās valūtas solidāru izmantojumu nu, komisija varbūt nav rīkojusies pirmajā plānā, un mūsu mērķis nav šķelt Eiropu. Mūsu mērķis ir vienot Eiropu. Mans sociālais mērķis ir Eiropas vienotība, un uh, mēs vēlamies uh, vērsties pret Eiropas uh, kohēzijas uh, pārkāpumiem. Tas, ko mēs vēlamies darīt, un uh, To es vienmēr esmu jums stāstījis, esmu arī stāstījis par to, kas nav paveikts. Tagad par pārējo. Nu, man īsti nepatika vairāki komentāri debatēs. Kāpēc jums vienmēr sakat, ka kādam kaut kas ir izdevies? Ja kādam kaut kas izdodas, tad tas nozīmē, ka citiem neizdodas. Jūs uh, Sakāt, ka it kā jums izdevās to panākt, bet vai tas nozīmē, ka Grieķijai kaut kas neizdevās? Šīm debatēm tādā gadījumā nav nekādas jēgas. Eiropā e, vislabāk izdodas tam, kurš pieņem Eiropas risinājumus. Nevar izvēlēties e, tādu vāju politisko saprātu un runāt tikai par to, ka uh, Eh, ka mums kaut kam ir jāizdodas. Eiropā ir eh, jāizdodas Eiropas veseliem saprātam. Lielas paldies! Tagad došu vārdu uh, eh, priekšādētājiem Tuskam. Paldies, priekšādētāji! Divas īsas piezīmes. Pirmkārt par Ukrainu. Pilnībā piekrītu tam, ko teica Gīs Verhofštāts Mums ir vajadzīga proaktīvāka stratēģija. Es arī pilnībā piekrītu, ka vienotība nav stratēģijas aizstājēja. Esmu pārliecināts, ka jūs zināt, kāda ir mani nolūki, tad, kad mēs runājam par jaunu stratēģiju. Esmu pārliecināts, ka jums nav nekādu šaubu par to, ko es īsti domāju. Vienotība izdosies, ja pirmais un galvenais priekšnosacījums, lai jebko sāktu darīt šajā jomā, lai, lai būtu stratēģija. Bez vienotības nav nekādas stratēģijas, nav nekādu iespēju, ka uh, mums izdosies atrisināt šo problēmu. Pirmais iemesls ir praktisks. Mūsu rīcība, piemēram, sankcijas, prasa uh, vienprātību padomē. Un tieši tāpēc vienotība nav mans uh, sapnis vai ideoloģija, tas ir praktisks priekšnosacījums, lai mēs varētu kaut ko izdarīt, lai varētu vērsties pret šo problēmu. Ir arī otrs iemesls, kāpēc mēs uh, vienmēr runājam par vienotību un par to, cik nozīmīga vienotība ir pašlaik. Es patiešām ticu, un es nedomāju, ka tas būtu pārsteidzoši. Es ticu, ka viens no svarīgākajiem mērķiem prezidentam Putinam ir sašķelt Eiropu un visu rietumu sabiedrību. Un tas ir otrs iemesls, kāpēc es esmu tik apsēsts ar vienotību. Ar vienotību dalību valstu starpā un arī plašākā mērogā, domāju, visu rietumu sabiedrību. Esmu pārliecināts, ka mums arī nākamajā padomē martā vajadzēs spriest par mūsu stratēģiju praktiskākā mm, ziņā, bet uzskatu, ka mēs eh, kaut ko panāksim tikai tad, ja būsim vienoti. Eh, otrs komentārs ir par Grieķiju. Šajās diskusijās mēs nerunājam par ideoloģiju, mēs nerunājam par kāru pret Grieķiju. Es nedomāju, ka Grieķija vēlas būt uh, nemiercēlāja Eiropā. Te ir runa par uh, diskusijām un sarunām par to, kā palīdzēt. Uh, Grieķijai pašlaik ir vajadzīga palīdzība. Šodien Grieķijai ir vajadzīga nauda. Te nav runa par abstraktiem terminiem. Mums arī nav laika. Sārunas notiek starp dalībvalstīm, starp partneriem, starp draugiem. Pirmā deklarācija, publiskā deklarācija, ko es uzklausīju eh, no premjera Cipras pēc Grieķijas vēlēšanām, bija tāda, ka Grieķija vēlas palikt Eirozonā. Un otrā deklarācija bija tāda, ka viņiem ir vajadzīga mūsu palīdzība. Es neko nebiju dzirdējis par kādiem reāliem, par iekšlikumiem, par to, ka Grieķija varētu palīdzēt Krievija vai Ķīna. Vienīgā iespēja palīdzēt Grieķijai ir sadarboties Eirozonas loceklēm, Eirozona, Eiropas Savienībai un iespējams piesaistīt arī starptautiskas finanšu institūcijas. Tieši tāpēc mums ir jāsadarbojas. Mums nevajadzētu pakļauties mēģinājumiem mūs sašķelt. Domāju, ka tas ir skaidrs arī Grieķijas pilsoņiem. Esmu pārliecināts, ka lielākā daļa no viņiem ļoti labi saprot, ka Eiropā ir vajadzīga laba sadarbība, nevis eh, cīniņi vienam pret otru. Tieši tāpēc Tieši tāpēc es arī uzsveru, ka mums ir jāizturas vienam pret otru ar lielāku cieņu šajās diskusijās. ja mēs jutīsimies aizvainoti, tad šis process būs daudz sarešķītāks nekā šodien. Un es domāju, ka mēs esam gatavi uh, uzsākt tādas diskusijas, kur mēs uh, viens otru neaizvainojam. Paldies! Paldies padoms priekšsarētājiem, dāmas un kungi, paldies, ka jūs pieņēmāt arī to, ka ļoti stingri bija jāp jāpieturas pie atvēlētā laika un nevaram brīvā mikrofona procedūru īstenot, jo esam jau nokavējušies mūsu darba programmā. Tādēļ vēlreiz aicinu jūs izrādīt sapratni un nerādīt zilās kartītes jautājumu uzdošanai. Ar to arī beidzam diskusijas par šo jautājumu. Paldies!